Es zinu, ka šī ziņa motivēs dalību valstis komisiju, ANO un it īpaši Turcijas valdību sastrādāties vairāk un arī rīkoties, lai panāktu progresu šajā jautājumā. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Tagad pārējām pie balsošanas. Šodien gan daudz nav darba kārtībā. Tātad pirmais ziņojums no Hidalgo kunga par iekšējā tirgus saskaņošanas biroju. Personālais balsojums. Sākam balsot. The vote is. Beidzam balsot. Stevenson kungs. Diemžēl nevaram jūs dzirdēt. Tehniskas problēmas, laikam. Tā teica tehniķis. Nākošais jautājums. Šodien mums jākoncentrējās. Lehnera kunga ziņojums. Kazīnī kungs. Kazīnī kungam vajadzīga palīdzība, kam vēl? priekšsēdētāji. Man ir problēma ar balsošanas iekārtu. Es ceru, ka tehniķi jau to risina. Mēģināsim tad tālāk balsot. Tātad Lehnera kunga ziņojums par centrālo reģistru, komercreģistru uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību. Personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Lehnera kungu. Man arī bija jāapsveic Masip Hidalgo kungs iepriekš. Nākošais ziņojums Haglunda kunga ziņojums par ES un Gvinējas Bisavas protokolu par zvejas iespējām. Atkal personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī šis ir pieņemts. Apsveicam Haglundu kungu. Necas kundzes ziņojums par Marokas līdzdalību Savienības programmās. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Apsveicam Necas kundzi. Apsveicam arī Marokas zvejniekus. Tagad Vojcekovska kunga ieteikums otriem lasījumam par vakcinēšanu pret infekciozo katarālo drūdzi jeb zilās mēlis slimību. Vārds Vojcekovska kungam. Priekšēdētāji, mēs uh, esam finiša taisnē ļoti svarīgā regulā. Uh, kur ir runa eh, par vakcinēšanu pret infekciozo katerālo drūdzi. Tas, tā ir ļoti bīstama slimība, kas apdraud lokopību daudzās valstīs. Tur būtu labākas vakcīnas iespējamas un eh, lūdzu pieņemiet bez jebkādām iebildēm šo dokumentu jo lokopievētas tiešām Eiropa ir vajadzīgs. Šī darba ilga ļoti ilgi, ne jau mūsu dēļ, jo mēs jau vienreiz par to balsojām, bet tagad esam gan izvēļo pie mērķa. Paldies jums par uzmanību un es gribētu lūgt atbalstīt šo regulu. Paldies. Thank you. Well. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tā kā neviens nav iesniedzis eh, lūgumu noraidīt, es uzskatu vai paziņoju, ka pazu, padomas pozīcija ir apstiprināta. Nākošais esais kundzes ziņojums par tehniskām prasībām kredītu pārvedumiem tiešajiem debitiem eiro valūtā. Pirmais bloks, kas par pret atturās pieņemts. Komisijas priekšlikums kopumā, kas par pret atturās pieņemts. Par likumdošanas rezolūcijas pro projektu. Ā, nē, ir viens grozījums. 111. grozījums. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. T tagad likumdošanas rezolūcijas priekšlikums personālais balsojums. Balsojam, lūdzu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Apsveicam! es aizkundzi. Nākošais Aielas Senders kundzes ziņojums par revīzijas palātas locekļu iecelšanu amatā, konkrēti par Badiljo Tome Muguruza. Pirms balsojam, Svobodas kungam vārds, kas pārstāv referenti. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums referentei. Cik man zināms, mēs jau runā, balsojām par locekli no Spānijas. Vai Spānijai tagad ir divi locekļi revīzijas palātā, vai iepriekšējais palāts loceklis at, atteicās no sava amata, jeb šeit ir kaut kas tāds dīvains, kas notiek, jo dīvaini ir tas, ka mēs jau nobalsojām, padome to neņem vērā. Uh, Un tad mums jāprasa, kas šeit notiek. Mums būtu jāprotestē pret padomes rīcību, jo mēs jau ar balsu vairākumu esam izvēlējušies cilvēku, bet padome mūsu lēmumu neņem vērā. Paldies! Priekšsēdētājs laikam uh, ir tā, ka šomēnes beidzas esošā auditora pilnvaru termiņš, un tieši tāpēc mums ir jābalso. Tātad slēgtais balsojums, zilais balsojums ir atvērts. Sākam balsot. Beidzam balsot. vārds ir jā. Tātad 310 par, 276 pret, 87 atturās. Tātad atbalstam šo cilvēku. Līdz ar to beidzam balsojumu. Paldies kolēģiem! There are going to be 12 explanations of votes.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 Right, um, of... Balsu skaidrojums, saka priekšsēdētājs. Pirmais runātājs - Svinbērns kundze.